Ach so, ja. Okay. So, dann stimme ich zunächst mal. Tātad 45. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 94. 95. grozījums tālāk. 94. vispirms, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 95. kurš par? Pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Die Abstimmung ist eröffnet. Sākam balsot. EVP hat eine wieder Eiropas Tautas partija viens par daudz. Tā ir tagad viss kārtībā, beidzam balsot. 20 pār, 19 pret, 4 atturas pieņemts. Kompromiss numur 1. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Tagad kompromis 1, 2, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Amendment 15. Balsojam par 15. grozījumu. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 39 pret 4, pilnīgi skaidri. Bet laikam tādēļ eh, nebija skaidrs, ka daudzi necēla roku vispār. Tātad pieņemts. 101. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 102. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 2. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Simt septītais grozījums. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Balsojam par 16. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pret 19 pieņemts. 108. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 110. grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pārbaudām. Sākam balsot. Pirmā daļa Beidzam balsot. 28 pret 18 pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 3-1. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamais ir kompromiss 3-2. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 4. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 5. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. Tālāk esam nonākuši pie nākamā grozījuma. 125. tas ir. Kurš par? Pret? Pagaidiet mirkli. 125. Pašā apakšā lapspusē. 125. Ich darf die Verwirrung was abstimmen. Sagen Sie mal ganz laut. Hm? Also Amendment 125. 125. grozījums. Ceturtajā lapspusē, pašā apakšā. Vēlreiz, kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Vims Vandekams man piekrīt. Ļoti labi. 136. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 139. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 161. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. 29. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 8.1. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 8.2. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts Nākamais ir 30. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 31. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. 31. grozījumu. Tātad balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Tāds pats skaits. Pieņemts. 176. Kurš par? Pret. Atturas Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Balsojam par 176. Beidzam balsot. Noraidīts. 177. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 8.3. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 179. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 9. kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Desmitais kompromiss. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pret 15, viens atturas pieņemts. 38. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 184. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 185. kurš par, pret, atturas, Pieņemts. Pārbaudam. Labi. Pārbaudam elektroniski 185. sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pret 14. 4 atturs. Pieņemts. 40. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. pieņemts. 186. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 187. ar mutisko grozījumu. Vai ir iebildes pret mutisko grozījumu? Nē. Labi, tad balsojam. Kurš par 187. pret? Atturas. Pārbaudam elektroniski 187. ar mutisko grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pret 19 diviem atturoties pieņemts. 188. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam elektroniski 188. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pret 21 atturoties pieņemts. 41. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 42. līdz 192. Tos mēs varam kopā nobalsot, ja neviens neiebilst. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Nākamā grupā no 43. līdz 198. arī varam kopā balsot. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 199. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 200. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 47. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss A kurš par, pret, atturas, pieņemts. 48. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 49. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Balsojam par 49. grozījumu. Beidzam balsot. 25 pret 21. Pieņemts. Kompromiss B, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 52. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss C. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss D. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 63. tālāk. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 64. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 65. Kurš par? Pret. Atturas Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 66. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 4. grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 67. kurš par, pret, atturas pieņemts. 68. kurš par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudām, sākam balsot par 68. Beidzam balsot. Divdesmit astoņi pret septiņpadsmit pieņemts. 69. ar mutisku grozījumu. Vai ir kāds iebildums pret mutisko grozījumu? Nē, tad balsojam. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pret 20 pieņemts. 70. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 71. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Piektais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Sastais, kurš par, pret, atturas, pieņem, ka ir pieņemts. 72. Kurš par, pret, atturas pieņemts. Balsojam, pārbaudam 72. sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pret 22 ar ļoti nelielu pārsvaru. Septītais grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pret 19 vienam atturoties pieņemts. 73. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss F, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 77. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 9. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts Pārbaudam elektroniski devīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pret 20 pieņemts. Kompromiss G. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 81. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 88. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 89. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 90. kurš par, pret, pret atturas noraidīts. 12. kurš par pret atturas manuprāt noraidīts. Pārbaudam elektroniski. 12. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. 30 pret 16 pieņemts. Pilnīgi skaidrs. 91. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 13. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 93. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Un gala balsojums elektronisks. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit trīs par, trīs pret, neviens neaturas pieņemts. Paldies referentiem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 Okay, wir kommen dann zur nächsten Abstimmung. Un tagad sāksim nākamo balsojumu. Das ist die Abstimmung über die Änderung des. Äh, tas ir balsojums par budžeta grozījumu. Un es domāju, ka mēs varētu balsot blokā, vai kādam ir iebildumi pret šādu balsošanas kārtību. Neredzu iebildumus, visi piekrīt, tad tā arī rīkosimies. Tātad balsojam par grozījumiem no 1 līdz 13 blokā. Kas par? Kas pret? Atturas Pieņemts. Un tagad galīgais elektroniskais balsojums. Balsojums. Jā, ja, du sprichst einfach wunderbar Deutsch. nu, gadās kāds tāds jocīgs vācu valodā izteikums, bet sākam balsot. Beidzam balsot.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 Trešais punkts ar mutisko grozījumu. Vai ir kādi iebildumi pret mutisko grozījumu? Ja nē, tādā gadījumā, kas par pret atturs pieņemts. Desmitais grozījums atkrīt. Vienpadsmitais grozījums, kas par pret atturas pieņemts Pārbaudam 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit trīs pret septiņi, diezgan skaidrs. Nu, kādēļ es to neredzēju, saka priekšsēdētājs. 12. grozījums pār pret atturas. Pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas noraidīts. 16. par pret atturas pieņemts, 17. par pret atturas pieņemts, 18. grozījums par pret atturas pieņemts, 19. grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 44 par 1 pret, neviens nav atturējies. Sirsnīgi sveicu referentus. Gut. <laughs> So, wir haben jetzt die Abstimmung hier abgeschlossen un kommen dann. Äh Tagad esam beiguši äh, balsošanu, un äh, tālāk mums jāturpina ar äh, baltās grāmatas īstenošanu. Bet gaidam referentu. So, wir kommen jetzt über die Aussprache über das Weißbuch zum Verkehr. Un tagad esam nonākuši pie uh, Baltās grāmatas par transportu īstenošanu un uh, referents ir Vims Vandekams un nekavēties arī došu viņam vārdu. Paldies priekšsēdētāji kungs. Pirms eh, mēs eh, sākam, es vēlētos ievada vietā izteikt dažus komentārus. Vēlos atgādināt, ka eh, šī baltā grāmata ir mm, kopš 2011. gada, un līdz ar to tā nav pas pārskatīta līdz šim te vidusposma pārskatam. Un pirms tam ar to strādāja uh, eh, Metju Grošs. Mēs vēlētos izteikt arī dažus politiskus eh, novēr, eh, novērojumus. Pirmkārt, padome un uh, dalībvalstis, runājot par to, cik tālu un kā tiek ieviesta e, baltā grāmata, nu tad šeit ir skaidri ir jāsaka, ka šo jautājumu risināšana ir ļoti steidzama. Gan attiecībā uz gaisa satiksmi, gan arī uz dzelzceļa satiksmi. Un jo Eiropā tiešām ir uh, nobriedusi nepieciešamība sadarboties transporta jomā. Jāsaka, ka citas lielās valstis kā Ķīna, Brazīlija, Indija spēr daudz uh, tālākus un plašākus soļus transporta jomas modernizēšanā un Eiropai īstenošanas jomā būtu jādara daudz vairāk. Un es kā referents Gribu teikt, ka mēs esam paredzējuši praktisku un pragmatisku pārskatu. Un mēs vēlamies pārskatīt plašā mēro, pla, plašu visu šo te laika periodu no 2011. līdz 2013. gadam. Protams, ka Tautsēmniecībā transportam ir milzīga nozīme, bez tās viss eh, tautsēmniecība vienkārši apstātos. Um, AFET un Ekon komitejas arī uzskata šos jautājumus par ārkārtīgi būtiskiem. Bet, ja eh, transporta komiteja nepaveiks eh, savu darbu, tad mēs tālāk nekur nepavirzīsimies. Runājot par modeļu maiņu Iespējams, ka 2011. gada versija ir varbūt par stingru un diktatorisku formulētu, bet, manuprāt, mm, šī te modeļa maiņa eh, nav realizējusies. Šodien mums ir jāskatās uz multimodalitāti un arī uz uh, komodalitāti. Mums jāstimulē šāda veida attīstība. Un e, pirmkārt dzelzceļa jomā ir jāveic e, darbs, e, jāstimulē arī pārvadājumi pa iekšējiem ūdens ceļiem, nevis personīgā autotransporta lietošanai. Tātad mums ir vesela rinda dažādu pasākumu, kas ir jāveic, ir jāinvestē vairāk uh, ūdens ceļa attīstībā un, protams, arī dzelzceļa infrastruktūrā, un tā ir uh, prioritāte. Protams, mums ir arī ar ilgspējību saistīti mērķi. kas uh, kuros transportam, protams, ir spēlējama svarīga loma. Mēs eh, te runājam par elektromotoru izmantošanas palielināšanu, par uh, izmešu samazināšanu mm, autotransportā un tā tālāk. Protams, mēs nevēlamies pārformulēt ilgspējības mērķus, uh, bet eh, vēlamies īstenot to, kas ir paredzēts. Ja mēs, piemēram, paskatāmies uz urbāno transportu un paskatāmies, piemēram, uz autotransportu problēmām Briselē, mm, tad, protams, ir skaidrs, ka ir jāpievērš uzmanību šiem jautājumiem. Eh, kaut vai elektrotransporta eh, lomas palielināšanā, bet, nu, protams, kā pautāceļiem, kurā gadījumā būs jāpārvietojas ar iekštēdzes cinējiem. Es domāju, ka ir jā, jāstrādā ātrāk un efektīvāk. Vakar mēs runājām par ziņojumu, eh, kas iztirzā jautājums par eh, viedo eh, biļešu rezervēšanas sistēmu ieviešanu runājām par šīm sistēmām, elektroniskām sistēmām, transportēšanu no durvīm līdz durvīm, elektronisko dokumentu izmantošanu, gan krāvas dokumentos eh, un citos ar transportu saistītos dokumentos. Un tad mēs apspriežam eh, protams, minējām arī pilsētu transportu, sociālos aspektus, kas ir saistīti ar dažādiem transporta veidiem. Un kas attiec uz sociālajiem aspektiem saistībā ar transporta nozari, tad eh, domājot par transportu Vācijā, un jautājumiem, kas saistīti ar iekšējo tirgu un iekšējā tirgus eh, regulējumu, eh, modernizāciju. Bet eh, sociāli aspekti, kas ir saistīti ar transporta jautājumiem, nav izslēdzami. Un drošības jautājumu transportā. Man ir jāsaka, ka joprojām pārāk daudz ir uh, transporta negadījuma uh, e, upuru. 25, 250 tūkstoši, tas ir milzīgs skaitlis. Ja mēs, piemēram, skatāmies uz uh, terorismu, kas mūs apdraud, bet uh, daudz vairāk cilvēki iet bojā uz mūsu ceļiem un ielām. Nu, te ir runa ne tikai par nāves gadījumiem, bet arī ar cilvēkiem, kas tiek savainoti. Uh, Un tas arī ir saistīts ar milzīgām finansiālām problēma, problēmām, kas ir saistīts ar sociālu apdrošināšanu, un arī šīs tēmas ir jāņem vērā. Nu, tik tālu par ziņojumu es vēlētos pateikties uh, kolēģiem, kas ir daudz savu darba ieguldījuši, un, protams, gaidīšu arī jūsu tālākos uh, komentārus. Mulțumesc frumos, domnul președinte. În primul rând, aș vrea să le urez sărbători fericite atât. Tā par Dievs, kundze. Lielas paldies priekšādātāji. Es gribētu uh, sveikt uh, visus uh, kolēģus, uh, visus kolēģus, kas svinēja lieldienas gan kā katoļi, gan arī kā pareisticīgie. Tagad par ziņojumu. Pirmkārtām es vēlētos pateikties kolēģiem par iesniegtajiem priekšlikumiem. Šis eh, ziņojuma projekts ir eh, ļoti labs izējas punkts, lai mēs varētu diskutēt par eh, šīs baltās grāmatas īstenošanu transporta jomā. Esmu āna referente sociāldemokrātu grupā, un man tāpēc ir daži papildinājumi. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka ļoti labi, ka uh, Eh, referents eh, ir šeit eh, ieviesis arī sociālo dimensiju attiecībās transporta politiku Eiropas Savienības valstīs. Mēs redzam, ka šeit ir iespēja progresam, un to varētu, piemēram, ieviest dažādos nozaru regulējumos. Uzskatu, ka šim ziņojumam vajadzētu iekļaut arī prasību Eiropas komisijai, uh, izveidot ietvaru sociālo pasākumu īstenošanai. Vienlaicīgi vajadzētu paredzēt arī uh, īstenošanas uzraudzību. Es uh, vēlētos uh, sadarboties ar saviem sociāldemokrātu kolēģiem, lai varētu iesniegt konkrētus priekšlikumus. No 2011. gada ir uh, iesniegti vairāki paziņojumi, un tāpat arī vajadzētu nodrošināt uh, apāršņa 2013 īstenošanu. Attiecībā uz priekšlikumiem par šīs baltās grāmatas īstenošanu mēs uh, uh redzam, ka ir vajadzīga paradigmas maiņa transporta politikā pēc 2020. gada. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga visaptverošāka pieeja. Vajadzētu radīt sinerģiju starp transportu un enerģiju, ko varētu pēc tam izmantot. Vienlaicīgi mums vajadzētu ņemt vērā arī kolēģi ieteikumus attiecībā uz integrēto biļešu sistēmu un arī ekoloģisko pilsētu mobilitāti. šī ekoloģiskā pilsētas mobilitāte ir viena no manām personīgajām prioritātēm. Viņa tālākie komentāri attiecas uz multimodalitāti un jaunajām tehnoloģijām un drošības uzlabošanu pilsētās jauniem infrastruktūras lietotājiem. Vienlaicīgi es vēlētos uh, iesniegt arī ieteikumus attiecībā uz uh, sastrēgumu risināšanu satiksmē. Es vēlētos arī koncentrēties uz infrastruktūru un attiecīgajām investīcijām. Transporta sistēma galvenokārt ir mobīla saskarsmes starp dažādām infrastruktūrām. Tieši tāpēc mums ir jāiestājas par tīrām infrastruktūrām, bet es vēlētos norādīt arī uz kohēzijas valstu īpatnībām. Šeit infrastruktūrai ir slikta kvalitāte, un tas novedīs pie tā, ka nevarēs izpildīt Baltās grāmatas mērķus. Piemēram, ja runa par transporta negadījumu samazināšanu. Es domāju, ka mums ir vajadzīga pragmātiska pieeja attiecībā uz Baltās grāmatas mērķu īstenošanas uzraudzību. Mūsu mērķis attiecībā uz uh, inteliģentu transporta sistēmu ir jāliek ne tikai uz papīra, bet ir jānodrošina, lai to varētu arī īstenot praksē. Es ceru, ka mūsu sadarbība būs laba un gaidīšu arī pārējo kolēģu rekomendācijas. Paldies! Tagad došu vārdu uh, Lotovska kungam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym podziękować. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai izteiktu pateicību Vīmam Vandenkampam par to, ka viņš ir paveicis labu darbu un sasniedzis labus rezultātus ļoti īsā laikā. Domāju, ka viņš ļoti efektīvi diskutē par problēmām, un viņš ir arī prezentējis um, savu mm, darbu tādā kodolīgā veidā, kas šajā institūcijā nav nemaz tik pierasti. Uh, Domāju, ka mums vajadzētu skatīt šīs prioritātes eh, to uzskaitīšanas kārtībā. Ir jāsaprot, ka Eiropa ir unikāla, bet to nevar nodalīt no pārējās pasaules. Tāpēc eh, visās mūsu darbībās mums ir jāņem vērā plašāks konteksts un globālās tendences. Ļoti labs piemērs šeit būtu, piemēram, eh, optimistisks temps, kādā mēs vēlamies kļūt no oglekļa brīva ekonomika. Mums ir jāpaskatās uz naftas cenām pasaulē, uz uh, jauno IKP izaugsmi, tāpēc, ka naftas cenas ir sarukušas, un ir jāskatās arī uz pārējo pasauli, kurai Eiropa tagad nosaka mērķus, piemēram, samazinājums par 60% līdz 2050. gadam. Ko tas nozīmē Eiropai? Mazāk darba vietu un lielākas izmaksas, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Domāju, ka mēs tagad izjūtam šo spiedienu, ko Eiropa m, mm, pati sev ir uzlikusi. Mums ir jāapskatās uz brīvo konkurenci transporta nozarē. Vēlreiz vajadzētu paskatīties arī uz pārējo pasauli, kā tas izskatās pārējā pasaulē un kā to var salīdzināt ar to, kas notiek Eiropas iekšienē. Piemēram, aviolīnijas. Mēs zinām, ka kapitāla pieplūduma dēļ, vai tad pateicoties šim iepludinātajam kapitālam, dažas arābu valstis var negodīgi konkurēt eh, salīdzinot ar situāciju Eiropā. Ja Eiropas komisija nolēms eh, nerīkoties vai mēģinās izmantot sociālus argumentus, es domāju, ka mēs kļūsim eh, arvien lielāki protekcionisti. Piemēram, transporta uzņēmumi dažās dalībvalstīs nespēs konkurēt vai brīvi rīkoties citās dalībvalstīs, kas tikai padzinās plaisas starp atsevišķām valstīm. Ja mēs nerīkosimies kopā, mēs nespēsim sasniegt eh, šajā dokumentā uzskaitītos mērķus. Es patiešām domāju, ka mums vajadzētu likt uzsvaru uz pilsoņiem, uz cilvēkiem, uz pasažieriem, uz cilvēkiem kopumā. Galu galā tieši pasažieri un patērētāji ir tie, kuriem vajadzētu gūt labumu no zemākām biļešu cenām. Tie ir šoferi, velosipēdisti, kuriem vajadzētu gūt labumu no jaunās drošības kultūras satiksmē. Taču transports ietver arī citus cilvēkus, piemēram, tos, kas strādā naftas pārstrādes rūpnīcās vai autorūpniecībā. Viņiem šīs izmaiņas notiek pārāk ātri. Ja spiediens uz oglekļa brīvu ekonomiku būs pārāk liels, viņi šajā procesā zaudēs. Paskatīsimies uz centrālo un austrumu Eiropu. Šiem pilsoņiem intermodālais transports nav galvenais mērķis. Viņiem galvenais mērķis ir piekļuve jebkādam transporta veidam. Mums vajadzētu likt uzsvaru uz šādu pilsoņu pamattiesībām. Es ceru, ka jaunajos grozījumos būs ņemti vērā manis tikko uzskaitītie argumenti. Transporta politikai tas būtu ļoti nozīmīgi. Vēlreiz paldies. Danke sehr. Paldies. Tagad došu vārdu Gedīnai Meisnerei. Paldies, priekšādātāji. Es arī vēlētos sirsnīgi pateikties Vimam Vanda Kampām, mūsu referentām. Viņš teica, ka viņš vēlas eh, uzrakstīt koncentrētu ziņojumu, nevis eh, kaut ko izplūdušu. Domāju, ka viņam tas ir arī izdevies. Uzskatu, ka ziņojums ir tāds ļoti izsvērts, to var ļoti labi redzēt. Mēs eh, jau esam tikušies, jūs tikāties ar ānu referentiem, un katrs varēja paust savas domas. Domāju, ka šī domas ir arī parādījušās šajā līdzsvarotajā ziņojumā. Man ir arī daži e, komentāri, ne tikai slavējumi. Piemēram, Eh, referents raksta par modālo pārbīdi un komodalitāti. Ļoti labi, ka tas eh, šeit eh, parādās abas šīs lietas, jo ar šo modālo pāreju neko nevarēs īsti panākt. Jā, protams, izklausās ļoti skaisti, ja mēs varētu pāriet no autoceļiem uz dzelzceļiem vai ūdensceļiem, bet, diemžēl, mēs to diez vai panāksim, un tieši tāpēc ir ļoti labi runāt arī par komodalitāti. Viņš runā arī par to, ka vajadzētu uzturēt infrastruktūru, par uh, investīciju fondu, par ko mēs tikko nobalsojām, par inteliģentām transporta sistēmām. Uzskatu, ka tam visam būs eh, pozitīvs ieguldījums. Tas man ļoti patīk. Tagad eh, mm, viena piezīme par eh, ielu satiksmes drošību. Tiek norādīts uz novatoriskām tehnoloģijām, ko varētu izmantot vieglajās automašīnās. Šeit Man eh, attiecībā uz drošību ir eh, kāds komentārs. Man ļoti patīk tas, ko mēs varam šeit eh, mm, atklāt, visi novatoriskie risinājumi automašīnās, bet tas viss saistās ar datu plūsmām, un es uzskatu, ka datu aizsardzība privātajā sfērā ir ļoti svarīga. Jūs noteikti atcerēsieties, ka es pretojos pret e-zvana iespējām. Nu, tātad. Uh, šī automātiskā brīdinājuma sistēma, ko sauc par ēzvanu, to mums noteikti vajadzētu e, šeit ietvert. Mums vajadzētu padomāt arī par darba apstākļiem transporta jomā. Vajadzētu varbūt padomāt par sievietēm, jo varbūt varētu atrast šeit tādas atraktīvas darba vietas arī sievietēm. Varbūt e, šeit ir vajadzīgi kādu papildu stimulu, lai to varētu panākt. Tāpat mums vajadzētu arī paskatīties uz emisiju samazināšanu. Mēs redzam, kas pašlaik notiek Parīzē, un varbūt mums vajadzētu paskatīties arī uz to, ko mēs konferencē varētu panākt, jo gal galā ļoti daudz emisijas nāk tieši no transporta. Ja runa par dažādiem transporta līdzekļu veidiem, tad vajadzētu padomāt par gaisa satiksmi un par iekšējiem konkurences koropuļojumiem. Piemēram, mēs redzam, ka ir dažāda veida mm, gaisa pasažieru aplikšana ar nodokļiem, piemēram, Vācijā un Lielbritānijā. Arī izmis, emisiju tirsniecības schēma Eiropas Savienībā uh, ir laba, bet varbūt mums vajadzētu to attīstīt visā pasaulē, nevis uh, Eiropā iet uh, vienā virzienā un uh, visā pasaulē citur. Uh, Attiecībā uz um, ielu satiksmi es īsti nezinu, vai mums tagad jau vajadzētu noteikt mm, saistošas uh, emisiju uh, daudzumus uh, smagajām automašīnām. Galu galā arī autobusi tiek ietvērti šajā mm, ailītē, un pašlaik komisija kopā ar rūpniecības pārstāvjiem strādā pie uh, modeļa, kā to visu varētu izmērīt un kategorizēt. Ja, nu, to varbūt varētu uh, ņemt vērā šos sagatavošanas darbus, vajadzētu nogaidīt to rezultātiem un pēc tam noteikt robežvērtības. Es īsti nezinu, vai pašlaik būtu pareizi teikt, ka mēs rīkosimies tieši tā. Pastāv arī jauni jēdzieni par intermodālajiem transportiem, uh, Arī par to vajadzētu runāt, tātad te ir runa par loģistiku. Ehm, arī IT sistēmas varētu labāk sasaistīt ehm, transportā. Tas loģistikas ķēdē būtu ļoti būtiski. Mēs varētu ietvert šeit eh, šādus papildinājumus, un es ceru, ka tas nekļūs par izplūdušu tekstu vim. Referents ļoti eh, daudz runāja par ehm, lietotājs maksā principu, ja piesāņotājs maksā. Šie principi ir ļoti būtiski bet netika runāts par iezīmēšanu, jeb earmarking eh, transporta infrastruktūrā. Vajadzētu nodrošināt, lai transportā iztērētā nauda tiktu ieguldīta tieši infrastruktūrā. Tie bija galvenie man ieteikumi, un es arī piekrītu, ka mums ir vajadzīga vienota eh, gaisa telpa Eiropā. Mēs vēlamies eh, nodrošināt arī vienotu jūrniecības noteikumu izveidi. Uh, Tātad, kā es jau teicu, man ir daži ieteikumi, bet vispārīgi es piekrītu jūsu projektām. Paldies! Pirms došu vārdu nākamajam runātājam, gribētu sirsnīgi sveikt mm, apmeklētāju grupu mūsu vidū. Laikfrīda kungs ir uzaicinājis mm, Austrijas sociāldemokrātu partijas jauniešu grupu. Sirsnīgi sveicam jūs mūsu vidū. Gleich spontāni in der Debatte geht. Tā, Turpināsim spontāni tagad debates, dodu vārdu Marijai Kilienai. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. En... Paldies, priekšādātāji. Godāmie kolēģi. Liels paldies Vim par ļoti labo darba dokumentu. Tagad mazliet eh, pagriezīsim lielāko liesmu zem katliņa un ļausim domām plūst brīvi. Vispārēji runājot, 2011. gada baltā grāmata par transportu ir laba. Tajā ir iekļaut labi mērķi, tas ir ļoti labi sagatavots dokuments. Taču pats galvenais šeit trūkst, un proti visi e, šie labie nolūki Eiropā netiek īstenoti. Mūsu pienākums ir palielināt mērķus, nodrošināt lielāku ilgspējību, nodrošināt, lai transports ir lietotām draudzīgāks un uh, lai tiek vairāk izmantota numerizācija. Tādi bija mūsu galvenie mērķi. Tas viss nāks par labu arī Eiropas konkurētspējai. Mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka mēs saskaramies ar konkurenci no visas eh, pasaules puses. Ir dažādas vērtības, ir jauni mobilie instrumenti, kas tiek veidoti, ir arī navigācijas sistēmas. Es gribētu teikt, ka potenciāls šajā jomā ir milzīgs. Diemžēl mēs Eiropā mazliet esam iepalikuši, mēs guļam uz lauriem. Mēs, mēs esam mazliet arī pievēruši acis attiecībā uz digitalizācijas revolūciju. Mums vajadzētu padomāt arī par jaunu pakāpojumu izveidi, par tādiem pakāpojumiem, kas nāk par labu pilsoņiem, lietotājiem šie jaunie pakāpojumi tiek eh, sasaistīti ar jaunajiem transporta veidiem. Tātad pieprasījums pastāv, bet piedāvājuma diemžēl trūkst. Domāju, ka mums vajadzētu eh, vairāk iesaistīties, vajadzētu nodrošināt, lai transporta joma tiek uzlabota, uh, lai novatoriskie risinājumi tiktu izmantoti praksē. Kā jau iepriekš tika minēts, mums vajadzētu ļaut, lai šie novatoriskie risinājumi varētu tikt attīstīti tālāk. Mēs konstatējam, ka pastāv dažādas jaunas iespējas e, attiecībā uz šīm jaunajām sistēmām. Novatoriskiem risinājumiem vajadzētu aizpildīt uh, e, kumas tirgū bet nevajadzētu līdz ar to apdraudēt eh, drošību vai vidi, jo eh, šie visi jautājumi ir mūsu prioritāte. Tas būtu eh, viens no svarīgākajiem elementiem. Ja mums izdosies nodrošināt šo līdzsvaru, mēs varēsim izveidot inteliģentu transporta politiku Eiropā. Kā jau tikko tika minēts, nākotnē mēs riskējam ar to, ka mums eh, arvien vairāk trūks naudas. Tieši tāpēc mums vajadzētu esošos līdzekļus izmantot eh, gudrākā veidā. Mēs eh, iesniegsim arī detalizētākus priekšlikumus vīmām, bet pašlaik es gribētu parunāt par pirmo punktu. Un Tas jau īpaši attiecas uz ārējām attiecībām. Domāju, ka mums vajadzētu, vajadzētu padomāt arī par mūsu iekšējo transporta sistēmu izveidi un par to integrēšanu. Protams, mēs varam runāt par mūsu attiecībām uz ārpusi, bet vienlaicīgi ir jādomā par arī par iekšējām attiecībām. Kim toivokin äh, puheenvuoroja kommentteja, niin näen niin, että, että se on aika irrallinen. Ja... Tad šie slavenie uh, tube, jeb äh, cauruļveida transports. Tämän tube transportationin rinnalla. Mums vajadzētu padomāt šeit par dažādām iespējām. Uh, Mēs nevaram uh, uzlikt visas mūsu prioritātes tikai uz šo transporta veidu. Mums ir jāņem vērā pašreizējā evolūcija, mēs, uh, mums ir jāskatās, kā tālāk attīstīsies transporta sistēmas. Visa transporta veida automatizācija arī ir jāņem vērā. Tas jau tika pieminēts. Taču es saprotu, ka esam piemirsuši kādu pavisam būtisku elementu šajā jomā, proti kājāpgājai, velosipēdisti, šie eh, transporta dalībnieki. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks transporta veids, vai, piemēram, Somijā un Nīderlandē eh, šādu uh, transporta dalībnieku kļūst arvien vairāk. Vielen Dank. Paldies. Tagad dod vārdu Basam Eikhautam. Yeah, yeah. Nīderlandietis. Surviving the bike this morning in Brussels again, which is really... Es uh, atkal braucu ar velospēdu šorīt Briselē, un tas uh, nav viegls pasākums. Es vēlētos pateikties savam kolēģim Vimam Bandarkampam par uh, šo dokumentu. Mums jau bija pirmā viedokļa apmaiņa, un es mm, ieviesu dažādus neskaidrus priekšlikumus. Tagad ne, to nedarīšu. Bet es domāju, ka uh, Vanderkampa kungam ir izdevies eh, saglabāt tādu asu redzējumu par svarīgākajiem jautājumiem. Tad, kad mēs iesniegsim grozījumus, mūsuprāt, šeit trūkst vēl eh, šī steidzamības eh, lieta. Ja mēs paskatāmies uz transportu, tad transporta sektorā vēl ar vienu ir ļoti liels palielinājums siltumnīca efekta gāzi izmešos, ja mēs, teiksim, salīdzinām uh, Uh, transportu ar citām nozarēm. Mūsu transporta nozarā vēl ir ļoti liels iespējas uh, samazināt oglekļa izmešus. Uz to vajadzētu pieminēt. Un šī modālā pāreja, tas varbūt izklausās pēc retorikas, bet ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek praksē, tad šīs pārejas nemaz nav. Tā nenotiek. Mēs varam par to daudz runāt, bet es domāju, ka mums vajadzētu būt daudz stingrākiem. Vajadzētu nodrošināt, ka tad, kad mēs sniedzam jaunus izvērtējumus par transporta nākotni, lai tas izklausītos daudz asāk, nevis tā būtu, tas būtu tikai kārtējais paziņojums, kur mēs runājam par to, cik svarīgs ir šis sektors. Mums šādu dokumentu jau ļoti daudz, mums jauni nav vajadzīgi. Tātad, tad, kad mēs iesniegsim grozījumus, mēs noteikti liksim uzsvaru uz šo modālo pāreju un īstenojumiem. Domāju, ka attiecībā uz šiem diviem tematiem, jo īpaši runa par cenām, mums vajadzētu būt provokatīvākiem attiecībā uz autoceļu izmaksām. Šeit mēs rādzām patiešām lielas atšķirības. Tātad, ja tiek eh, izmantots kilometru skaits, tātad, ja mēs pievēršamies tieši uz ceļu izmantošanu, nevis uz to, ka kādam pieder automašīna, tad mums vajadzētu paskatīties, kā šie instrumenti, kas attiecas tātad uz lietotāju transporta izmaksu internalizāciju, mums varētu ļoti daudz palīdzēt. Tātad šāds grozījums jūs varat no mums sagaidīt. Ja mēs paskatāmies uz atšķirīgiem transporta veidiem, domāju, ka šeit arī redakcija varētu sāsināt. Uh, Ja mēs, tiem, piemēram, paskatāmies uz cenām dažādos transporta veidos, tad tas ir ārkārtīgi negodīgi. Viens no transporta veidiem, tātad gaisa transports, tam ir dažādi atbrīvojumi, tas ir atbrīvots gandrīz no pilnīgi visa. To mums vajadzētu risināt. Ja mēs vēlamies nodrošināt godīgu konkurenci starp dažādiem transporta veidiem, tad arī cenām šajos transporta veidos veidos ir jābūt godīgām un caurdzamām. Tajās vajadzētu paredzēt eh, šo iekšēju izmaksu internalizāciju. Tas netiek darīts, līdz ar to konkurence ir negodīga. Mums vajadzētu to risināt un darīt daudz uh, asākā veidā. Mēs noteikti strādāsim pie grozījumiem, un mēs jo īpaši pievērsīsimies gaisa transportam, jo degvielas uh, nodokļi vēl ar vienu nav iekļauti, tāpat arī PVN uh, biļetēs nav iekļauts, Un, protams, IKO arī strādā pie dažādiem potenciāliem starptautiskiem risinājumiem. Nu, mums ir jāskatās, kur tad šis transports vēlas nokļūt. Es domāju, ka mums ir jā, jākļūst uzbrūkošākiem, un mēs to arī darīsim. Esam pārāk ilgi nodrošinājuši dažādas atbrī, atbrīvojumus gaisa transportam. Uh, Nu, nav jau tā, ka es būtu pret lidošanu, taču vajadzētu nodrošināt godīgu konkurenci un godīgas cenas, vajadzētu nodrošināt, lai pasažieriem ir tāda godīga izvēle starp dažādiem transporta veidiem. Un pašlaik mēs redzam, ka daži no šiem transporta veidiem izjūt ļoti liels priekšrocības. Tagad varbūt jautājums Vanda Kampa kungam mēs vēl ar vien skaidri nezinām, kādā veidā mēs noteiksim saistošus mērķus, piemēram, siltumnīca efekta gāzes samazināšanai pēc 2020. gada. Taču referents iesaka saistošus mērķus jūrniecības sektorā. Kāpēc viņš ir izvēlējies tieši jūrniecības sektoru, tas mani nedaudz mulsināja. Domāju, ka mēs eh, esam par šo transporta nozari, mēs noteiksim saistošas mērķus, bet kāpēc tieši jūrniecība? Ja mēs vēlamies nodrošināt godīgu attieksmi starp visiem transporta sektoriem, tad vajadzētu to piemērot visiem. Nevajadzētu būt tā, ka te runa tikai par jūrniecību. Attiecībās pārējo mēs iesniegsim grozījumus arī par to, lai starptautiskie mērķi klimatam un biodaudzveidīgums saglabāšanai tiktu izpildīti. Dažkārt mums rodas iespējas, ka mēs eh, dažus transporta veidus eh, tik eh, aktīvi atbalstām, ka mēs vairs nerunājam par biedaudzveidīgumu. Mūsu grozījumos tas parādīsies. Ir jānodrošina starptautiski standarti un mērķi. Es vēlētos norādīt, ka bioloģiskās daudzveidības konvencijā mēs sakām, ka mēs vēlamies apturēt biodaudzveidīguma zudumu un vajadzētu izpildīt šos mērķus. Um, nevajadzētu šo mērķu pazaudēt tikai tāpēc, ka mēs izvēlamies vai dodam priekšroku kādam transporta veidam. Kā jau es teicu, lielāko uzsvaru mēs liksim uz godīgām izmaksām, izmaksu internalizāciju un modālo pāreju. Mēs vēlamies, lai tā patiešām notiktu. Un lai pēc pieciem gadiem, kad Vandera Kampa kungs strādās 11. gadu šeit parlamentā, uh, lai tad atkal tiktu rakstīta baltā grāmata, kur tiktu teikts, ka esam uz pareizā ceļa, bet neesam vēl sasnieguši rezultātus. Cerams, ka pēc pieciem gadiem eh, rezultāti būs pozitīvāki. Es redzu, ka Vande Kampa kungs eh, vēlas rakstīt ziņojumu arī pēc pieciem gadiem. Dank. Paldies! Tagad dod vārdu Pēteram Lundgrēnam. Tak for ordet, eh, herr ordförande. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šis ir labs, līdzsvaroti sarakstīts ziņojums, ko Vandekam kungs prezentē tikko, bet šeit var vēl visu kaut ko papildināt. Mēs visi zinām, cik eh, noderīga ir labi funkcionējuša transporta sistēma Eiropas Savienības iekšējiem tirgumu, un tāpēc jāpaskatās ir uz iesaistīto administratīvo slogu un birokrātiju Mēs vēlamies pilnīgi skaidri novilkt šo līniju, eh, piemēram, attiecībā uz kabotāžu noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu. Konkurētspējas eh, aspekts jāņem vērā. Tā, mēs iesniegsim daudz grozījumus, kas saistīti ar sociālajiem aspektiem. Bet liekot noteikumus eh, vienai kārtai virsū nākamo, tur rodas iespēja ļaunprātīgi izmantot E, šo situāciju. Kabotāžas noteikumi tiek ļaunprātīgi izmantot, un tas situācija ir jāmaina. Ļaunprātīgas situācijas izmantošana to šobrīd aizstāv, aizsargā pat pašreizēja noteikumu, un tas ir jāmaina. Attiecībā sociālo dempingu, ko rada šīs izsalkums pēc e, lielās peļņas, kas ir operatoriem. Uh, Tas nozīmē, ka cilvēkus vienkārši izstum no tirgus šādi operatori, kas neievēro noteikumus. Lielie operatori iepērk jaunāko modeļu kravas automašīnas, un tas absolūti nepalīdz situācijai. Mums ir stingri noteikumi, bet ir nepieciešama, lai tie tik pareizi piemēroti un eh, tiktu sodīti uh, šie operatori, kas pārkāp noteikums. Un cerams, ka Baltās grāmatas pārskatīšana būs iespēja mums visiem eh, piedalīties šajās debatēs un mainīt kaut ko situācijā. Paldies! Tie bija referents un ēnu referenti. Daudz ir pieteikšies runāt, tāpēc mums jāierobežo laiks eh, divām minūtēm. Jens Nīlsens pirmais ir divas minūtes. Jā, paldies, es izteikšos ļoti īsi. Manuprāt, šis ir ļoti labs līdzsvarots ziņojums. Ir svarīgi sūtīt signālu par to, ka ilgspējīgs eh, transports ir saistīts ar sociālo jomu četras lietas. Godīga konkurence nepieciešama visā transporta nozarē. Decembrī mums bija balsojums par rezolūciju par melno sarakstu Eiropas Savienībā, un tur vairākums parlamentā sacīja, ka mums ir jācīnās ar sociālo dempingu, jo nopietni uzņēmēji tiek vienkārši izstumt no tirgus, un šobrīd komisija saka, ka vēlas pārskatīt kabotāžu noteikumus padarīt lietas skaidrākas un tā tālāk. Un tā, manuprāt, ir iespēja uzlabot šo situāciju. Skaidrs, ka ir eh, dalību valstīm pašām jāīsteno nepieciešamās pārbaudas. Attiecībā uz aviācijas nozari mums bija laiks paskatīties, kā ir saiknes ar inovatīvo uh, uzņēmumu darbību, netipisku nodarbinātības līgumiem un lidojumu drošību. Tur ir jāatrod kopsaucējs jāskatās ir avio drošības aspekti, tam jā, jāpērš īpašu uzmanību. Tāpat arī jāskatā ir IKO pamatnoteikumu piemērošana, un es domāju, ka tādēļ mēs varam uzlabot saistību, jo ir saiknes starp nodarbinātības noteikumiem, rekrutēšanas noteikumiem un gaisa drošību integrētās sistēmas, eh, intermodalitāte, Un uh, esmu uh, pārstāvis, uh, kurš uh, vēlas aizstāvēt šos nodarbinātības jautājumus. Uh, transporta nozarē arī nav pietiekams sieviešu skaits nodarbināts. Kristīna Revodala un tālāk. Paldies! centīšos iekļauties eh, atvēlētajās divās minūtēs. Šajā ziņojumā ir daudz lietas, kas ir pareizajā virzienā. Mērķi ir saistīti ar resursu stiprināšanu. Manuprāt, šī ir laba iespēja ietekmēt Eiropas transporta politiku, kas attiec uz um, modālo pārnesi, dažādu transporta veidu savietošanu un uh, piesārņotājs maksā vai lietotājs maksā principiem. Referents virzās pareizajā virzienā, bet ir nepieciešama spēcīga politiskā griba un apņemšanās, jo savādāk nekas nesanāks. Šobrīd nevienu alternatīvu mēs nevaram vienkārši izlaist un neskatīt. Jādubulto ir sabiedriskā transporta izmantošana līdz 2050. gadam Baltajā grāmatā nav pietiekami liels uzsvars līdz uz sabiedrisko transportu. Tāpat mēs atzinīgi vērtējam ideju ierobežot CO2 izmēšu apjoms no kraus automašīnām Eiropā. Līdzīgi kā mans kolēģis Jens sacīja, sociālajie jautājumi ir ļoti svarīgi. Mums nevajadzētu aizmirst, eh, cik svarīgi ir transporta loma kā sociālās iekļaušanas eh, virzītājiem sabiedriskais transports arī kā instruments cīņā pret sociālo atstumtību. Tas ir viens no mērķiem, kas e, būtu jāsasniedz Eiropas transporta politikai. Tāpat arī valsts pārvaldes pienākums nodrošināt, ka pilsoņiem ir pieeja transportam. Mēs nevaram pārāk zemu novērtēt to. Un turklāt mums ir nepieciešams vēl uh, sociālais kodeks mobīliem darbiniekiem. Tā ir interesanta ideja. Tās mums ir jāapspriež ar sociālajiem partneriem un nodrošināt, ka mums ir augsti standarti, bet tāpat laikā jāievēro arī Eiropas noteikumi. Un par COP21 mums ir nepieciešams normatīvs priekšlikums par vispārējiem mērķiem CO2 eh, samazināšanai par 60%. Paldies! Paldies. Pabēm kopā tieši četras eh, minūtes jums sanāca. Eh, Bahkungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Arī no manis paldies eh, Vimam Vandekampam par darbu. Pievienojos iepriekšiem runātājiem, kas arī atzinīgi izteicās, un daudzi aspekti jau tika pieminēti. Es uz tiem nekoncentrēšos, tāpēc pievērsīšu uzmanību atlikušajiem. Komodalitāte nākamos gados tas būs aizvien svarīgāks temats par to, kā kopā darbojas atsevišķie transporta veidi un uh, ir nepieciešams pielāgot arī infrastruktūru. Un tur uh, tas jāskat kontekstā ar kolēģi Koha ziņojumu par biļešu sistēmas integrēšanu. Un mums ir arī jāprasa komisijas uh, līdzdalība sociālajos aspektos Un e, nepieciešams harmonizēt arī noteikumu šajā jomā. Ir nepieciešams analizēt e, šo situāciju un, balstoties tad uz šīs analīzes rezultātiem, jānāk klajā ar priekšlikumu. Jo mēs redzam, ka šobrīd notiek kritums uz leju visā transporta e, nozarē - dzelzceļā, aviācijā, uz autoceļiem. Tas ir ļoti svarīgs aspekts e, bez drošības vēl. Protams, pasažieru tiesības vēl ar visu izpratni par to, ka šeit ir atsevišķi priekšlikumi, e, kas katrs ir e, koncentrēts uz vienu transportu veidu atsevišķu, bet ir nepieciešams arī skatīt to visu Eh, kopu skatā, piemēram, runāts par pasažieru tiesību vai pamatiesību hārtu, radīt tādu kopīgu tiesisko ietvaru, lai nodrošinātu godīgu konkurences ar dažādiem transporta veidiem. Mums ir nepieciešams prasīt arī tiesisko ietvaru bezpilotu lidmašīnu izmantošanai, kas nākotnē noteikti spēlēs lielāku lomu transporta nozarē. Paldies! Nākamais runātājs - Liberāts kungs. Jā, paldies. Es vēlos vispirms apsveikt referentu ar ļoti labi paveiktu darbu. Un tagad daži piezīmes no manis. C punkts. Tur jūs sakat, ka Eiropas transports eh, ka transporta ziņā Eiropa joprojām ir vadošā loma joprojām. Nu, jā, šim vārdam joprojām ir e, tur jābūt. Saskaņā ar balto grāmatu transportam būtu jāpalīdz uzlabot konkurētspēju Eiropā. Šeit es vēlētos plašāk e, izteikties, kas ir e, padarīts pagātnē, kā mēs varam uzlabot savu dzīves kvalitāti. Jā, transports var palīdzēt dzīves kvalitātes eh, uzlabošanā. Šeit vajadzētu plašāk kaut ko rakstīt. Tālāk D par eh, pilnībā integrēto transporta sistēmu. Šeit man jautājums ir šāds. Francijas nodokli un Vācijas ceļa nodoklis ap 8-9 eiro. Vai tas eh, nozīmē, ka mēs virzamies uz integrāciju vai tieši pretēji? Varbūt mums ir jāiejaucās no vienas puses šis dokuments it kā izskatās labi, bet eh, no otras puses ir realitāte, prakse. Tas, ko valdības eh, reāli dara transporta politikā, tur mums vajadzētu arī kāds komentārs izteikt. Protams, ka baltā grāmata ir spēkā un saistošs dokuments dalību valstīm, vai tomēr nē, kā tur ir? Integrētā transporta sistēma, kas mums tur ir? likmi piekļuvēji e, dzelzceļa infrastruktūrai. Un tas ir šķērslis sadarbībai starp dzelzceļu, e, dzelzceļa kompānijām. Un tad tie būtu jānovērš. Tālāk Junker plāns. Ir ļoti labi, ka tas e, šeit ir septītajā punktā iekļauts kā iespēja. Iespēja, jā. Iespēja ir labs apzīmējums, bet kā tas viss būs iespējams, kas mums septītajā punktā ir iekļauts, cik lielā mērā tas būs atkarīgs no valdībām un no pašām dalību valstīm. Bet uh, dokuments ir labs, Vēlos uh, apsveikt ar labu paveikto darbu referentu un cerams, ka ar saviem komentāriem un grozījumiem mēs varēsim uh, panākt, lai komisija izturas adekvāti, jo transports ir viena no Eiropas politikas prioritātēm un komisijai tā būtu arī tas jāuztver. Paldies! Danke sehr. Jetzt. Paldies, Dīters Kochs tālāk. Paldies. Vim apsveicu ar ļoti labo ziņojumu projektu. Trīs īsi komentāri. Tu tā satiksmību un transportu kā ekonomikas faktoris ļoti labi atspoguļojas, tāpat arī cilvēciskais faktors parādīs. Tāpēc uh, asistents sistēmu būtu jāpanāk, vismaz kā cilvēkiem uh, ar invaliditāti, tas ir ļoti svarīgi. Loģistika, tad šeit galvenie punkti ir ilgspējīga transporta un eh, ceļošanas plānošana, inteliģenta eh, transporta sistēma sasaistē ražošanas procesiem un trešais mūsu skatījums uz autonomu un daļēji autonomu auto vadīšanu. Un tur vēl īsti nav pilnībā izstrādās, to var papildināt. Paldies, Izmēls Ertups tālāk. Paldies! Arī no manas puses paldies referentam. Manuprāt, dokuments ir ļoti labs. Šeit ir uzsvērti svarīgākie punkti. Vēlos pieminēt vēl dažas lietas, ko var paspēt divās minūtēs. Pirmkārt, ļoti labi un pareizi ir tas, ka šeit vēlreiz ir izcelti galvenie mērķi. Baltajā grāmatā ilgspējīgas mobilitātes eh, veicināšana un tas, kas man īpaši patika, TNT tīklu pabeigšana. Kas man pārsteidza un iepriecināja, ir mērķis dubultot eh, līdz 2030. gadam sabiedriskā transporta eh, izmantotāju skaitu. Un šeit es uzskatu, ka mēs uh, Ehm, varam prasīt eh, dalību valstīm lielāku atbildību, eh, investēt vairāk sabiedriskajā transportā. Ja mēs vēlamos šo dubultošanos, tad tas nav iespējams bez papildu investīcijām. Tas, manuprāt, šobrīd uh, ir pie kapacitātes robežām. Ja es pareizi sapratu, tad sociālais kodeks profesionālajiem uh, Eh, kravas auto vadītājiem. Eh, tur vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir svarīga, tā eh, komodalitāte, tā ir vienas transporta sistēmas optimizēšana, efektīvāk lietojot citus transporta veidus, arī modālā pārnese piemēram, saistošu mērķu aizsāšanu, piemēram, ka mēs eh, kraus pārnesam uz dzelzceļu transportu. Un eh, tur varbūt vajadzētu precīzāk eh, formulēt, kas ir izdarīts saistībā ar 2011. gada balto grāmatu. Paldies! Olga Senhalova tālāk. Paldies! Uh. Es biju referente, N referente Metju Groša ziņojumam par balto grāmatu un paldies, ka man ir iespējams analizēt šobrīd uh, paveikto un lemt, kā rīkoties tālāk. Es piekrītu tiem kolēģiem, kas runāja par to, uh, ka mums ir nepieciešams uzlabot transporta nozarē strādājušo situāciju. Un tagad trīs konkrētas lietas, ko es vēlos piezīmēt. Es pieņemu, ka, pirms, ka mums vēl ir jāpaveic e, viena lieta - atšķirību mazināšanā transporta infrastruktūrā dalību valstīs. Tas attiecas arī uz teritoriālo un sociālo kohēziju, un atšķirības tur ir milzīgas. Un, protams, satiksmes drošība. Es piekrītu, ka satiksmes drošības jautājums ir izcināms ar dažādiem pasākumiem, tā skaitā izmantojot jaunās tehnoloģijas. Tomēr, ja mēs vēlamies, eh, lai cilvēki izmantotu ilgspējīgāk transports, īpaši pilsētās, tad mums ir jānodrošina, ka satiksme ir droša ne, ne tikai pilsētās, bet viss sabiedriskais transports. Un eh, tas nozīmē, ka ir jābūvē droša infrastruktūra, tā skaitā uh, velosipēdu lietotājiem, kājām gājējiem. šeit nav pieminēta trolejbusu izmantošana pilsētā, bet, piemēram, Čehijā tas ir ļoti populārs sabiedriskais transports, it īpaši pilsētās sabiedriskā transporta līdzeklis. Nākamā runātāja Klūskundze. Jā, ziņojums ir ļoti skaidrs, dažas ļoti svarīgas lietas. Gal galā šis ir pārskats, baltās grāmatas pārskats. Tā kā mums vajadzētu novērtēt, kur varbūt darbs nav padarīts un kur lietas varētu uzlabot. Jo te varbūt mēs varam kompetentāk spriest par to, kur būtu vajadzīgs vairāk investīciju saskaņā ar zinātnes atziņām, um, piemēram, ņemot vērā pilsētu transportu, iedzīvotāju skaitu pieaugumu, pilsētu reģ, rajonos un tā tālāk. Un šis te uzsvars uz sabiedrisko transportu ir ļoti labs un tas ir ļoti labi arī atzīmēt ziņojumā. Aviācijas joma, jā, arī šeit ir jādara daudz vairāk Mēs tiešām varam norādīt uz virkni trūkumiem, eh, piemēram, ieviešot Single European Sky, eh, jārisina konkurences jautājums, jo šeit eh, nav pilnībā realizēts tas, kas plānā ir bijis paredzēts, tā kā tā ir neveiksme. Ja mēs, piemēram, paskatāmies to, kā konkurence mums sastāv Persijas līča valstis, nu, tad te pilnīgi pamatot ir minēts aviācijas dialogs. Mm, un jautājums ir aktualizēts, bet ir jāatzīst, ka e, mēs te sastopamies ar globālu situāciju un ir aspekti, kas ir saistīti ar sociālo e, atbalstu e, šīm te aviolīnijām un lidostām. Nu, to, diemžēl, mēs nevaram kontrolēt, komisija arī dzennē. Tā kā dialogs šeit noteikti būs ļoti svarīgs. Piemēram, skatoties no Dublinas perspektīvas, šeit ir ļoti jūtama Persijas līča valstu avio kompāniju klātbūtne, pārvadājot pasažierus uz attiecas uz Austrumāziju, un eh, viņi sniedz eh, lētākus un labus pakalpojumus, un, eh, protams, pasažierus labprāt izmanto, tā kā tas ir izaicinājums. Runājot arī par jūras transportu. Šī transporta joma arī nav pietiekami izmantota un uh, jāskatās arī TNT uh, sasaiste arī caur ostām. Paldies! Köszönöm, elnök úr. Én is már még a múltkori vitában. Nākamais runātājs Dēlīkungs. Jā, paldies par ziņojumu. Un šis, protams, es negribu liek kavēties un uzsvērt divus man visvairāk interesējušos jautājumus. Man labi patika tas, ka šis eh, ziņojums skar eh, tādu tēmu kā cilvēku faktors, tātad tīri eh, sociālais aspekts šeit ir ļoti svarīgs un tieši tādēļ mums ir jānodrošina, lai komisijas darbs būtu mērtiecīgāks šajā jomā. Un iespējams mums vajadzētu uh, ziņojumā arī norādīt, ka šiem pasākumiem, šiem soļiem ir jābūt gan skaidriem, izsekojumiem un uh, šiem te uh, likumiem, normām, šim regulējumam ir jātiek uzraudzītam, novērē, novērotam. Uh, Certifikācijas sistēma arī ir ļoti svarīga, licenzēšanas sistēma, un e, šeit arī jānodrošina, lai viss e, saglabātos caurskatāms un kontrolēts, un tas ir komisijas uzdevums. Tālāk infrastruktūras e, uzlabošana. Šeit es piekrītu referentam. Nu, varbūt, ka tie ir terminoloģiski, varbūt man būtu dažas piezīmes angļu valodas teksts tekstā ir termins missing link, bet šur tur eh, parādās bottleneck. Man eh, šajā konkrētajā do dokumentā tieši šī bottleneck pieminēšanas pietrūkst, jo te mēs runājam ne tikai par situācija Eiropas Savienības teritorijā, bet arī eh, kaimiņu valstīs. Un attiecībā uz TNT, protams, šie visi jautājumi ir svarīgi arī uh, kaimiņu valstīm. Un nākamais runātājs ir Matī, Matties Van Miltenbergs. Jā, paldies referentam un paldies ēnu referentiem. Vēlos uzteikt viņus par uh, labo darbu. Man ir viens jautājums par gaisa pārvadājumiem uh, ziņojumu projektu Mm, piemin nepieciešamību nor, eh, turpināt eh, dialogu ar Persijas līča valstīm, runājot par konkurences jautājumiem. Bet man jautājums, kādēļ šeit Turcija nav pieminēta? Jo mm, Turcijas tirgus ir augošs tirgus, kas ir svarīgs arī Eiropai. Uh, bet eh, mani eh, interesē jautājumi, kas ir saistīti ar konkurences politiku, finansiālo caurskatāmību, eh, tajā kā norit Stambuls lidots, lidosts attīstība, un to referents nav minējis. Un komisija šajā gadā nāks klajā ar jaunu uh, gaisa pārvadājumu stratēģiju, uh, un mums ir jāstiprina savu konkurētspēju. Eiropas Savienībai ir jāieņem proaktīva nostāja arī attiecībā uz jauniem augošiem tirgiem Āzijā. Galgalā tas ir augošs sektors, un tas mums ir interesants tirgus. Paldies, un tālāk ir nomisējie. Je participe avec tous mes collègues à. Es eh, gribētu pievienoties visiem kolēģiem un eh, teikt, ka referents ir paveicis patiešām ļoti labu darbu. Mēs eh, redzam šajā dokumentā ļoti lielu kompetenci. Man nav daudz piebilstams, bet es gribēju tikai paust mazliet nožēlu, jo tika ļoti labi strādāts pie transporta attīstības ja ir runa par globalizāciju un arvien lielāko uh, konkure, kon, konkurenci pasaulē. Šīs aspekts ir ļoti būtisks, to vajadzētu noteikti ietvērt um, proje, projektā, un es uh, baidos, ka tas netiek pietiekami daudz uzsvērts. Galu galā šī konkurence ir uh, ļoti skaidra, tās principi ir skaidri. Ir vajadzīgs atgriezieniskums, ir jānodrošina, lai visi uzņēmumi varētu darboties uh, citos pasaules uh, nostūros, lai nebūtu tā, ka tikai uz Eiropu dodas strādāt pasaules uzņēmumi. Es uh, domāju, ka mums ir jādomā mazliet tālāk. Mums ir jādomā, piemēram, par 2050. gadu. Mēs uh, šeit mēģinam uh, risināt jautājumus par to, kā tehnoloģijas varētu līdz šim laikam attīstīties bet, ja runa par mm, automātiskiem lidaparātiem, es domāju, ka mēs esam aizmirsuši par transporta automatizāciju. Mums ir jāatcerās, piemēram, par inteliģentajām automašīnām, kas var braukt bez šofera, tāpat arī šie automātiskie lidaparāti, kas eh, var brīvi eh, darboties. Visa šī automatizācija ir jau ļoti tālu tikus uz priekšu eh, referents to ir pieminējis, un es domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā šos aspektus. E, tāpat arī ir jāparedz, lai enerģijas e, liet, lietojums e, kļūtu ar vien zemāks. Un domāju, ka šādā gadījumā šis ziņojums kļūst tikai bagātāks. Paldies! Vēlos pateikties visiem runātājiem un arī referentam. Un mums ir tiešām jāno, nu, eh, jāraugās uz jautājumu par eh, konkurenci starp dažādiem eh, transporta veidiem un konkurences saglabāšanu. Bet šeit ir jādomā arī par to, kas notiek Eiropas Savienībā. 60% tiek veltīti autoceļiem, 30% dzelzceļam un vēl mazāk ūdensceļiem. Un ja mēs to nemainīsim, mēs nekad nesasniegsim vīdes mērķus. E, ja mēs e, investēsim nepareizajā virzienā, tad mums arī pietrūks līdzekļu tur, kur tas ir vajadzīgs. Jā, protams, ka ir subsidiaritāte bet mums ir e, tomēr jādodas e, pareizajā virzienā. Piemēram, Helsingos pētījums rāda, ka vienas eiro investēšana dzelzceļa e, velosipēda infrastruktūrā dod 8 eiro atdevi un ne tikai ekoloģisko. Un uh, tieši uh, pilsētā 70% kaitīgo izmešu rāda uh, transports Un tieši tādēļ mēs te runājam par uh, modālo pārnesi. Jā, mums ir visādi lieliski piemēri. Mums ir lieliski labi piemēri, kurus vienkārši vajadzētu nokopēt. Piemēram, Kopenhāgen 20 gadu laikā ir pieaugusi dzelzceļa, uh, eh, velosipēdu satiksme un 35% iedzīvotāji pārvietojas ar velosipēdē. Nu, mēs, protams, varam teikt, Uh, pirms 20 gadiem runa bija par to, ka sapņojiet vien tālāk, tas nekad nenotiks. Bet paskatieties, arī Berlīnē pieaugums par 15%, eh, Sevilija, eh, Spānijas dienvidu. Tātad tas viss rāda, ka labi piemēri ir, tos vienkārši ir jākopē un šajā virzienā jādodas. Eh, komodalitāte ir, protams, laba lieta, bet modālā pārnese arī ir svarīga. Ir jādomā par gājējiem. Uh, Uh, un uh, velosipēdistiem un uh, tiešām par šo te distanci 5 līdz 5 km, ko nevajadzētu veikt ar automašīnu. Bet tagad došu vārdu Oliveram Līnijam. Paldies par šo iespēju, paldies par balsojumu šorīt par Eiropas strateģisko investīciju fondu. Uh, Eh, tas ir liels ieguldījums no jūsu puses un eh, cerams, ka tas palīdzēs mums pietiekami ātri nonākt līdz koplēmumu procedūrai un nodrošināt to, ka šīs fonds būs papildinājums citiem finanšu avotiem, kļūst par tādu pēc iespējas ātrāk par balto grāmatu. Nu šeit es pagaidām negribu uh, vērtēt Vandekampa ziņojumu kā izplūdušu, virspusē zinot referenta uh, pieredzi, es gribu varbūt, es neapšaubu uh, viņa uh, eh, viedo prātu. Uh, un, protams, no šīs komitejas arī viņš saņem atbilstošu atbalstu, un šorīt mēs atkal esam pārliecinājušies par to, ka uh, ziņojums eh, kļūs vēl labāks, eh, jo tajā tiks iekļautas jaunas idejas, kas to noteikti uzlabos. No mūsu puses ļoti svarīgi ir tas, ka analīze ir eh, skaidra un vispārējā pieeja ir saprātīga tādā nozīmē, ka ziņojums koncentrējas nevis uz kaut kādiem jauniem ceļiem un necenšas pārst apstrādāt visu sistēmu, bet eh, koncentrējas galvenokārt uz eh, pēctecību un eh, uz to, kas nav izdarīts un būtu jāpaveic, un kas attiecas uz jauniem aspektiem. Mm, drīzāk uzsvars tiek likt uz to, ka ir varbūt lielāku uzmanību jāpievērš tiem aspektiem, kam netika pievērst pie, tiekoši uzmanību, piemēram, sociālajiem aspektiem un uh, Baltās grāmatas uh, iniciatīvu attīstīšana, piemēram, jauno pakalpojumu un jauno tehnoloģiju izmantošanas jomā. Uh, nu, no mūsu puses, kas mūs īpaši interesētu, mēs vēlētos uh, vairāk tālāku ideju, uh, iekšējā tirgus ārējā dimensijā. Jūs eh, minējāt to, ka šī ārējā dimensija ir ļoti svarīga, jo uh, procesi jau notiek ne tikai Eiropas Savienībā, un svarīgi ir, eh, kāda ir mūsu piekļuve citiem tirgiem un kā mēs dodam piekļuvi saviem tirgiem trešo valstu operatoriem. Tālāk koncentrēšanās uz uh, atsevišķu esošu uh, tiesību aktu uh, eh, pabeigšana, piemēram, dzelzceļa jomā, lai uh, pabeigtu darbu pie ceturtās dzelzceļa pakotnes. Bet, kas ir vēl svarīgāk, uh, noteikt skaidru likumdošanas ietvaru ostām, jo ostas ir ārkārtīgi svarīgi spēlētāji mūsdienu tautsēmniecībā un mūsu ciešākie partneri nodrošinot eh, pilnu loģistikas ķēdes darbību Eiropā. Otrais aspekts par sociālo dimensiju. Es domāju, ka neviens negaida, ka uh, transporta politika veido sociālo likumdošanu, bet uh, ja ziņojums mums var palīdzēt tālāk stiprināt virkni iniciatīvu, kas varētu palīdzēt uh, uzlabot darba apstākļus transporta nozare un arī uh, palielināt šīs nozares pievilcību tajā strādājošajiem, tad uh, tas būtu ļoti pozitīvi un tas palīdzētu mums nodrošināt uh, Uh, godīgus darba apstākļus dažādos uh, transporta sektoros, sākot jau ar aviācijas nozari, kas īpaši nozīme ir iegūst šogad, un uh, ceļu transportā, mm, par ko arī tiks pieņēma tiesība pakotne nākošajā gadā. Ilgtspējības dimensija, to mēs arī augstu vērtējam. Ziņojam projekts aplūko ilgspējību ļoti plašā e, nozīmē, runājot par vīdes un klimata aspektiem no vienas puses, līdz infrastruktūrai un infrastruktūras efektivitātes dimensijai, ņemot vērā tās uzturēšanas aspektu. Šeit ir ļoti daudz iespēju realizēt dažādas e, iniciatīvas, lai uzdru, uzlabotu satiksmes drošību. Uh, un drošumu, kas, protams, arī palielina ilgspējību, uzlabo ilgspējību, energoefektivitāti, arī šeit ir daudz eh, jaunu aspektu, kur daudz vairāk ir jādara, un, protams, urbānā dimensija, un daudzi no jums tieši to pasvītroja eh, šo aspektu runājot par inovācijām un viedsistēmām, kā tas ir aprakstīts dokumentā. Šī ir joma, kur mēs varbūt varētu vairāk koncentrēties uz pieeju no durvīm līdz durvīm, nodrošināt integrētu mobilitātes sistēmu, veicinot jauno tehnoloģisko risinājumu izmantošanu dažādās transporta veidos, vairāk koncentrēties uz uh, sadarbspēju, kas ir uh, prioritāte transporta sektorā, kas turpina atkārtoties, un uh, arī par automatizāciju varbūt ir uh, jāformulē šie punkti, kas to tiec skaidrāk, jo mums ir mm, šajā automatizācijas procesā jāiekļaujas uh, intensīvāk. Ar uh, Cezāru programmu mēs to darām aviācijas nozarē, bet citas nozares savā ziņā tā kautrīgi virzās uz priekšu. Tā kā liels paldies! Jā, paldies un došu vēlreiz vārdu referentam. Paldies! priekšsēdētāji. Jā, protams, ir ļoti patīkami dzirdēt tik ļoti daudz pozitīvu komplimentu, bet, protams, tas uzliek arī zināmus pienākumus, lai skaidrāk iezīmētu turpmāko darbu. Diemžēl mani kolēģi no ECR grupas jau ir prom Viņi aicināja atvieglot uh, ilgspējības mērķus, padarīt tos uh, mazāk, uh, teiksim, stingrus, taču, protams, kā zaļai tam nekādā ziņā negribētu piekrist, nu jā, tāds zināms līdzsvars, eh, kas ir jāpanāk manā ziņojumā, lai saskaņotu vairāku pušu intereses. Eh, nu, tā tad eh, ir jārunā arī par grozījumiem, 50 koncentrēti grozījumi, nu, tas būtu labi. Klaudijā tāpat ir arī taisnība par to, ka par alternatīvām enerģijām varbūt vajadzētu skaidrā, varētu tas plašāk pieminēt, piemēram, ūdeņraža tehnoloģijas. Te varbūt šo daļu varētu labāk izstrādāt. Tālāk gājēji un velosipēdisti. Uh, Jā, velosipēdisti un uh, gājēji, kas uh, eh, tā tad iespēja pārvietoties gājējiem, velosipēdistiem, tas pilsētu uh, satiksmē spēlē lielu lomu. Nu, uh, no Nīderlandes viedokļa man, protams, liekas, ka Nīderlandiešu skatu punktu, man liekas, ka šajā jomā, protams, mēs varētu darīt vairāk tāpat laikā aizsargājot privāto eh, sfēru. Man ir jāsaka, ka tad, kad mēs izmantojam sabiedrisko transportu, tas ir nedaudz sarežģīti, jo mēs, protams, savu privātumu nedaudz zaudējam, izmantojot uh, sabiedrisko transportu. Manuprāt, ir jādomā par to, kā aizsargāt vairāk privāto uh, sfēru arī uh, sabiedriskajā transportā, kas attiecas uz uh, Eiropas Savienības uh, kompetenci un gaisa transportu. Jā, tas ir svarīgs punkts, te mums ir e, tālāk jāpiestrādā, tas ir diskusijās ļoti nozīmīgs punkts. Un vēl kāda lieta mērķiecīgas investīcijas, uh, apdrošināšanas uh, prēmiju uh, finansējums, piemēram, autotransportā iegūtie līdzekļi un to tālāk izmantošana. Nu, pieņemsim, ka man, man ir auto, Nu, ja mēs izmantojam mazāk automašīnas, tas, protams, ir labi, bet ja mēs paskatāmies uz uh, centrālu Eiropu, Uh, eh, līdz kā pilsētā, protams, labi varam izmantot sabiedrisko transportu un iztikt bez eh, mašīnas, bet uh, ko darīt ar uh, cilvēkiem, kas dzīvo laukos? Tālāk kūģu transports. Šeit ir runa par ilgspējības mērķu sasniegšanu. Jā, un kājas transports, protams, ka tas ir transporta veids, kas ir globāls un mēs nedzīvojam nekādā ideālā pasaulē. Eiropas savā ziņā piemēram, cenšas rast risinājumu šajā virzienā. Mēs, piemēram, te runājam par tīrākiem motoriem un tā tālāk, jā, arī bezpilota lidaparāti. Nu, kolēģi, kas par to runāja, šķiet, ka te vairs nav klāt, mm, bet šie ir svarīgi jautājumi, par kuriem būs jārunā. Un e, ļoti uh, bieži dalība valstis uh, vaino uh, neveiksmīgos risinājumos Brisele, bet veiksmīgo, veiksmī pieraksta sev, bet uh, Mēs gal galā varam izdarīt tikai to, ko mēs varam izdarīt. Nu, jā, par Turciju, jā, cim redzot, arī tās kaut kur ir jāpiemin. Ar Emirātiem darbs, protams, būs jāveic. Ertokungs, eh, piemēram, ir izbaudījis eh, Turcijas avio līnijas eh, kā pasažieris un zina, kā pakalpojumi ir lieliski. Bet tas, kas tika pieminēts attiecībā uz Turciju un konkurenci, tas ir tiesa. Paldies arī komisijai par jūsu ieguldījumu Un, nu, varbūt ne visu grozījumus mēs varēsim realizēt. Paldies, paldies ēnu referentiem un visiem, kas piedalījās eh, diskusijās. Līdz ar to mēs esam beiguši sanāksmes atklāto daļu un uh, sāksim nākamo sanāksmes daļu aizslēgtām durvīm par Eiropas eh, koordinātora uh, nozīmēšanu. Uh, Eh, līdz 20. aprīlim 2012. termiņš grozījuma iesniegšanai par eh, šo iepriekšējo ziņojumu, kur diskutējām.